Juridiskā komiteja, dāmas un kungi, 30. māja sanāksme 2012. gadā ir eh, saskaņā ar 3. Eh, panta nosacījumu pārbaudījuši un eh, pārbaudījuši to derību. Tas attiecas Klebētī kunga, kundzi 18. mājas un Āda Suza kungu ar 9. māja ir spēkā stāšanos 9. māja. Es ieteiktu šos mandātus paziņot par spēkā esošanu. Vai kāds ir pret to? Neviens nav pret. Līdz ar to tas tādā veidā ir arī pieņemts un apstiprināts. Tautas partijas uh, politiskā grupa un EFD grupa man ir uh, šeit pieteikusi par ieteikumu.